Dienu no rīta. Turista, turista autobuss netālu no Bordo sadūrās ar uh, krāvas lidmašīnu abi, krā, krāvas mašīnu un uh, abi transporta līdzekļi uh, sadega un šis bija viens no visnopietnākajiem ugunsgrēkiem un 43 cilvēki zaudēja dzīvību lielākoties. Uh, Tie bija pensionāri, kas devās ekskursijā, un īstenībā viņi tikai dažus kilometrus bija pabraukuši prom no savas dzimtās pilsētas, un tagad mēs esam Francijā, un arī tā kā šis notikums arī notika Francijā, vēlos pirmam kārtām pateikt, lai tie, kuri, tie, kuri ir izdzīvojuši, lai viņi pēc iespējas ātrāk atvesaļotos, un, protams, runājot par upuriem, uh, Eh, mēs tiešām vēlamies eh, izteikt līdzjūtību viņu ģimenes locekļiem. Un mēs saprotam, cik ļoti daudz ir zaudējuši tuvinieki. Dāmas un kungi.